ļāvāt padomjas prezidentūrai piedalīties šajā diskusijā. Paldies! Lielas paldies! 216. panta 4. punkts nosaka procedūru, kad mums uh, nebija nekādu iebildumu pret grozījumiem, kas tika izziņots vakar pulkstens pus sešos, tāpēc šis uh, grozījums ir pieejams.